Uh, iestādes ir paziņojušas, ka uh, Palmer kungs uh, stā, sāks pienākums pildīt 3. oktobrī 2007. gadā un viņš aizstās Vilmots kundzi. Parlaments pieņem zināšanās šo faktu un atgādinu, ka šis parlamenta loceklis varēs pildīt savus pienākumus un baudīt pilnvars, ko paredz Eiropas parlamenta reglaments. Pēc Ulriks Luneče